nozara ražotājiem. Tāpat esam pievienojuši vēl vienu punktu, par kuru gan jāsaka tiek daudz klusēts, bet eh, mērķis eh, nodrošināt 25% pārstrādes mērķi plastmasas pudelēm, un plastmasas pudeles atgādināšu ir eh, piesārņotājs numur viens. Ja mēs runājam par tiem priekšmetiem, kas tiek atrasti mūsu jūrās un uh, pludmalēs, tā tad 25% šo pudeļu būtu jāpārstrādā 30% līdz 30. gadam, un uh, tas noteikti būs virzītājs spēks uh, aprites ekonomikai tālāk pār šiem cigarešu filtriem. Padoma un komisija nav pieņēmus mūsu izvirzītos eh, samazinājumu mērķus, nu žēl, bet eh, tāpat laikā mēs panācām, ka uz paciņām ir jābūt obligātam eh, marķējumam, kur ir norāda par ietekmi uz vīdi, lai mm, tātad viens cigaretes izsmēķis piesārņo no 500 līdz 1000 litriem ūdens. Tātad tāds ir šis piesārņojuma apjoms. Un tagad tekstā mēs eh, paredzam tādu uh, ilgspējīgu samazinājumu šiem piesārņojumam līdz 26. gadam. Mēs gribējām skaidrs, ka aizteksmē to noteikt, eh, no nu, diemžēl nē. Tas tiek noteikts kā dalība valstu atbildība. Nu, Es gribētu aicināt dalību valsts ātrāk virzīties uz priekšu, kā tas paredzēts 4. pantā. Francijā, Valonijā un citos reģionos ir bijuši tādi ļoti ambiciozi paziņojumi šajā sakarībā. Mūsu likumdošana ļaus ietekmē, ietaupīt vairāk kā 6 miljārdus eiro, radīs darba vietas tur, kur tik tiešām ir nepieciešams šādas zināšanas. Mums ir jāsaprot, ka tas ir daudz vairāk nekā Eh, šī salmiņu, salmiņu direktīva. Tātad tā nav salmiņu direktīva, tā ir kas vairāk. Un eh, tiks arī pārskatīta Eiropas likumdošana par iekapu, iepakošanu, un te ir eh, konkrēts mērķis iesaiņoja materiālu samazināšanai un arī mikroplastikas apjoms ir jāierobežo. Tā tad mums ir aprits ekonomikā jānodrošina augsts kvalitātes pārstrādes iespējas. Un vēl viens ļoti svarīgs punkts. Eh, tātad rezultāts, ko es jums lieku priekšā, protams, ir komandas rezultāts. Eh, gribētu eh, priekšsēdētāji, jūs man atļausiet padome, parlaments, mēs tiešām strādājām roku rokā, lai panāktu šīs ambīcijas. Paldies, Timermans kungs, par jūsu iesaisti, Vēlas kungs, par jūsu entuziasmu, tāpat arī pateicos vides ģenerāla direktorātam, Austrijas prezidentūrai un viss sirsnīgākie pateicība ēnu referentiem, tāpat pa Lučī kungam, Pedičīnī kungam, Kārlsam Florencam un uh, manai komandai. Un uh, pilsoņiem jāpateicās, jo vairāk kā miljons uh, pilsoņu mobilizējās, lai pacelt šo jautājumu, kas ir tik svarīgs okeāniem, videi un pirmām kārtām arī mums pašiem un mūsu bērniem. Lielas paldies! Paldies! Rīsas kundzei, un tagad vārds komisijas vicepriekšsēdētājiem Timerman kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Lēmums, ko šis parlaments pieņems vēlāk šodien, Eiropas eh, plasmas ekonomika noliks uz ilgspējīgu ceļu un izvirzīs globālās rīcības eh, priekšējā frontē. Tas ir konkrēts eh, demonstrējums par to, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies nodrošināt ilgspējīgas attīstības mērķus. Nekad iepriekš dabīgā vīde nav bijusi tik ļoti apdraudēta un Tāpēc ir nepieciešams ilgspējīga attīstība likt kā centrālo punktu visam, ko mēs darām Eiropā un arī globāli. Šī jaunā regula par vienreizēs lietošanas plasmas priekšmetiem ļaus labāk izskaust, pārvaldīt, pārstrādāt plasmas produktus. Tas būtiski samazinās plastikas, plasmas piesārņojumu ietekmi vidē, arī jūrās, okeānos. Ja mēs nemainīsim to, kā mēs dzīvojam tagad, mēs uh, noslāpēsim okeānus ar plastmasu. Zinātniskie pierādījumi ir pilnīgi nenoliedzami, un tas arī raksturo, kāpēc problēma ir tik svarīga. Eiropiešiem rūp šī problēma, un mums ir jārāda līdervadība Eiropā, jārod risinājumi, jāpaaugstina standarti globālā mēlo, mērogā. Kā Rīsas kundze teica, nu, burtiski pirms gada, kad mēs paziņojām šo plasmas stratēģiju, ka nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumu vienreizējas plasmas eh, sakarībā, tad šodien parlamentam ir jāpieņem lēmums. Šīs jaunās likumdošanas eh, dotās iespējas jau ir ietekmējušas patērētāju eh, rīcības tendences, eh, pirms šis likumdošanas akts pat ir stājies spēkā. Pozitīvs balsojums Eiropas parlamentā dos eh, pozitīvas izmaiņas atbilstoši mūsu cirkulārās ekonomikas mērķiem. Tas stimulēs inovācijas un investīcijas jaunos projektu, produktos, tas veicinās jaunus biznesa modeļus. Tāpat arī pasākumi samazinās uh, plastmasu un piedazojumu jūrās un okeānos. Tagad es gribētu uh, uzteikt Rīsas kundzi un ēnu referents. Paldies jums par kolādo, kolosālo darbu. Kā jau Rīsas kundze teica, mēs strādājām visi kopā, trīs institūcijas, tātad uh, cilvēki visās trijās pusēs ticēja, ka kaut ko varēs izdarīt, kaut gan šķita, ka tas būs neiespējami. Tā kā Frederika, liels paldies jums un visiem pārējiem. Un tagad uh, došu vārdu savam kolēģim Vēlas kungam. Paldies, Frans! Priekšsēdētāji! Mikrofons nav ieslēgts. Jā, yeah, it's okay. Thank you, thank you, this legislation. Paldies, šis likumdošanas akts eh, tika ļoti gaidīts un eh, Tā ir viena no visatbalstītākām Eiropas Savienības iniciatīvām no pilsoņu puses. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai ambiciozie mērķi, kas tajā ir ierakstīti, lai arī tie tiktu īstenoti dzīvē. Tātad eh, plasmas piesārņojuma prevencija, tas ir uzdevums valsts iestādēm, ražotājiem un eh, arī patērētājiem. Visas iesaistītās puses, kas ir šajā eh, plasmas ķēdē, tiem būs jāstrādā kopā. Pasākumi paredzēti, lai uzlabotu produktu dizainu, jau informē ar marķiem palīdzību labāk patērētājs un eh, jāsamazina patēriņš aizliedzot zināms eh, produktus, kur ilgspējīgāks alternatīvas ir pieejams. Eiropas eh, parlaments arī prasīja ļoti stingrus pasākumus, prasot, lai atbilstoša piedarzojuma savākšana pārstrāde, lai to pātrinātu veiktu ražotāji, kuriem ir vislielākā ietekme uz patēriņa atkritumu savākšanu un pārstrādi. Mums ir obligātie mērķi pārstrādāšanai plasmas pudelēm, un tas tik tiešām mainīs pašus pamatu pamatus eh, šajā plasmas ekonomikā, dodot spēcīgu stimulu eh, sekundāro izēju materiālu tirgumu. Tāpat arī atbalstu šo panākto vienošanos un eh, komisija tāpat laikā gribētu nākt klajā ar trīs paziņojumiem pirmām kārtām Ehm, šī bezatinama klauzula, kas nozīmē, ka komisija var pieņemt eh, īstenošanas aktu bez ehm, atzinama eh, sastādīšanas, tur nav nepieciešams pamatojums un tālāk otrām kārtām. Eh, tā kā ir īsti laika termiņi šim īstenošanas darbam, tad komisiju satrauc tas, cik iespējams būs ievērot šos laika termiņus. Un visbeidzot par nevajadzīgo biodegradējumās plastikas bionoardāmās eh, plasmasas iekļaušanu, jo tā nav tieši ietekme uz eh, direktīvas īstenošanu. Protams, mums visiem ļoti mm, jābūt lepniem par šiem jauniem noteikumiem, jo tie risina šo mm, piesārņojumu problēmu, tātad attiecībā uz vienreizēs lietošanas plasmas un zvejas rīkiem, tad, kad tiks īstenots eh, šis tiesība akts, tas ne tikai samazinās piesārņojumu, bet padarīs Eiropas Savienību par pasaules līderi. Uh, runāja par ilgspējīgu plasmasas politiku. Eiropas parlamentam ir bijusi ļoti liela loma liekot pamatus šai eh, transformācijai, un es tiešām ceru, ka jūs visi atbalstīsiet, lai tas viss realizētos. Un vēlreiz paldies, piekrīt savam kolēģim, vicepriekšsādātājiem Francam, un pirmkārtām pateicos referentei, arī skundzei ēnu referentiem, visiem, kas bija iesaistīti šajā darbā, un paldies mūsu ģenerāldirektorātiem. Paldies arī priekšsādātāji. Paldies, komisārkungs! Kapel nav venit. Kapels kundze, viņa nav klāt telpā. Rope. One minute. Rope kungs, vienu minūti. Ačiū gerbiamas pirmininkas, pirmininkė gerb. Paldies, um, priekšstādātāji, komisāri kungi, kolēģi, dāmas un kungi. Jautājums, ko šodien izteizājām, ir ārkārtīgi svarīgs. Šeit esam nedaudz iepalikuši ar šo tiesību aktu pieņemšanu, bet nu labāk vēlāk nekā nekad. Vēlos uzteikt uh, gan komisijas veikumu, gan um, padomas veikumu, kā arī mūsu referentes darbu. Ir panākts tiešām līdzsvarots um, iznākums, um, kas nodrošinās to, ka tiek ievērojami samazināts vienreizējās lietošanas plasmasas uh, produkcijas klāsts. Um, kā sacīja arī komisija, esmu gandarīts, ka gan vīdes komiteja, gan uh, lauksaimniecības komiteja, gan arī cits, citi mm, atbildīgie ir atbalstī, atbalstījuši manus priekšlikumus. Nu, diemžēl manus grozījumus uh, līdz galam tā arī neatbalstīja. To mēģis bija noteikti specifiskus mēģus, saistošas mēģis dalību valstīm, vienas jāstietošanas uh, plasmasas preču ierobežošanai. Tā vietā šeit ir iekļautas abstrakts frāzes. Žā, bet, nu, kopumā, kopumā darbs ir labs. Tālāk Briāno kundze minūte. Priekšsēdētāji plasmasā ir negatīva ietekma uz jūras bioloģiskajiem resursiem un attiecīgajiem um, dzīvniekiem, un uh, tāpēc arī zvejniecība rāda cilvēku veselībai, jo uh, zvejas rīki, to fragmenti nonāk uh, jūras vidē, tālāk barības ķēdē un uz mūsu galviem. Uh, Ocean Cleanup uh, ir norādījuši, ka plastmasas uh, uh piezrazojums jūrās kļūst arvien lielāks, un uh, Gribu atgādināt, ka zvejniekiem ir fundamentāli svarīga loma cīnoties pret plasmasas piesārņojumu, gan prevencīvi darbojoties, gan arī nu, darboties kā jūras sargiem, kā jau parāda dažādas iniciatīvas arī no komisijas puses, pieņemsim, Fishing for Litter, tātad atkrituma zvejošana. Grētas vārdiem runājot, ka mums ir nepieciešama cerība, bet. Uh, priekš tam ir nepieciešama rīcība, kad sāksim eh, rīkoties, tad varbūt atradīsim labākus iemeslus cerībām. Un eh, mums ir eh, jādarbojas, tāpēc, ka mums tiešām vairāk nav laika, ko gaidīt. Paldies, tālāk Līzes kungs, divas minūtes, lūdzu. Dargie kolēģi, jūras piesārņojums ar plasmas atkritumiem ir milzīga problēma. Šis te plasmasas plankums klusajā okeānā ir piecreiz lielāks par manu dzimteni Vāciju. Nekavādies ne, ne, kaut kas jādara. Ir eh, stāsies spēkā liegums, piemēram, eh, plasmasas ehm, šķīvīšiem vai citiem traukiem. Protams, ir vēlams, lai būtu tādu trauku, ko var izmantot vairāk nekā vienreiz. Uh, Tāpat samazināšanas stratēģija ir pieņemta tur, kur to pilnībā nevar izskaust. Es iestājos arī par to, ka, š, lai šie samazināšanas mērķi būtu skaidrāki. Un nu, tagad nāksies apelēt pie dalību valstīm, lai tās tos nosaka maksimāli striktus. Vēlos pateikties visiem līdzstrādniekiem, tautas pārtīja, tātad Florence tā, kungam, tāpat arī Kostingers kundzei, padoms priekšstādātāji, kas piedalījās sarunu gaitā un kopiem spēkiem panāca to, ka lūk, šāds iznākums. Nu, jāsaka, ka esmu priecīgs, ka vienā jautājumā neesam pārcentušies. Zaļie vēlējās tātad, lai aizliegtu arī, arī gaisa balonus. Es domāju, tas nu būtu neproporcionāli. Protams, ir nepieciešams sekmēt inovācijas, jaunas produktus, nā tālāk, bet nevajag jau cilvēkam liekt vēdējos prieciņus, tā teikt. Un eh, vienā jautājumā, ka man jāpiekrīt kolēģiem, eh, ja nākamajā posmā būs nepieciešams strādāt pie mikroplastikas un pie iepakojuma samazināšanas. Te mēs gaidām likumdošanas priekšlikumus. Un um, šī problemātika arī aktīvi jārisina. Tomēr šodien ir ārkārtīgi svarīga um, diena, pirms, svarīgs pirmais solis ir spēts. Mēs aizstāvam aprīļas ekonomiku un nodrošināsim to, ka jūras piesārņojums samazināsies. Un tas ir viens no tiesību aktiem, tātad vides jomā, ko eh, viennozīmīgi pozitīvi vērtē mūsu pilsoņi un pilsoņas. Un eh, tādēļ arī ar lielu balsu vairākumu tas tika atbalstīts. Paldies! Paldies tālāk! Eh. Līdzes kungs, jums ir zilās kartas jautājums no kolēģis Boilēns kundzes. Vai jūs to pieņemat? Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji, vēlos paveicāt Līzes kungam, lai viņš tiešām ir gandarīts, ka viņam un citiem ir sekmīgi ir izdevies tikt galā ar tādu jautājumu, uh, kā mm, balonu, tā tad uh, iepakojumu uh, atcelšanu. Kā tad, tad uz baloniem mēs aicinām iekļaut brīdinājumu, ka, lai balonus izmantot atbildīgi. Baloni tiešām ir piesārņa avots, un tagad pateicoties jums, bērniem, tagad tiek ietaupīts tās šausmas, ka nebūs jāskrās ar šo marķējumu, un tā vietā viņi sas, saskarsies ar piesārņojumu šausmām, kas ir nemazākas. Jā, paldies par šo jautājumu vēlos vēlreiz uzsvērt, ka, manuprāt, mm, nu, jāmeklē ir alternatīvas, alternatīvas te, pastāvšajām tehnoloģijām. Un arī šeit, šajā jomā, nu, mēs vēlamies, lai, nu, protams, ka bērnu dzimšanas dienās un tā tālāk šie baloni tiktu izmantot, bet lai tie neizlidotu vējā, tā sacīt. Un, es domāju, ka vienam ar sevi jāatbalsta inovācijas un jā, jā, nevis ir jāmetājas ar aizliegumiem. Uh, Un šim parlamentam nevajadzētu sūtīt tādu signālu, kā, ka, lūk, mēs vēlamies eh, cilvēkiem atņemt pēdējo prieku. Paldies, eh, Paulučī, kungs, eh, minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Arī es gribētu piedalīties tiem, kas pateicās referentei par ļoti labo darbu, ko kopā esam veikuši. Kolēģi, Domāju, ka mūsu balsojums pēc dažām stundām apstiprinot eh, direktīvu pret eh, vienreizēs lietošanas plasmas būs būtisks solis uz priekšu. Patēriņas samazinājums un eh, vairāk informācija patērētājiem, vairāk šķirota savākšana Nu, tie, un tāpat lielāka atbildība ražotājiem. Labi panākumi. Es domāju, ka mums jābūt lepniem par eh, šo balsojumu, kas spērs eh, soli uz priekšu. Mēs eh, atteiksimies, virzīsimies tālāk no šīs pātrinātās patēriņa un atkritumu kultūras un uh, Eh, aizsargāsim eh, mūsu planētas eh, plaušas. Tātad mums ir nepieciešams stiprināt savus ražošanas un patēriņu modeļus balstoties uz atkārtot izmantošanu un reciklēšanu. No tiem ir atkarīga ne tikai Eiropa, Eiropa bet es domāju, ka Eiropai ir jābūt kā parā, piemēram, lai, parādā, lai parādītu, ka ir iespējams spērt arī citus soļus uz priekšu. Es šajās dienās, šajās stundās uh, Mm, esmu klausījies teikto, mēs necīnāmies pret eh, ķīmijas eh, nozari, kas ir ļoti strateģiski svarīga, gluži pretēji. Mēs eh, uzskatām, ka mēs varēsim spērt soļus uz priekšu, lai stimulētu tehnoloģiju inovācijas un lai mēs varētu mainīt patēriņa tendences. Citiem vārdiem sakot, lai mēs ražotu labāk un lai būtu arī jaunas darba vietas. To jau teica Timermans kungs, es viņam piekrītu. Šķiet, ka tas bija neiespējams mērķis, bet tāpat laikā mums ir izdevies pavisam īsā laikā un ar lielu vairākumu strādāt tātad atbalsts šeit parlamentā un visā Eiropā. Un es domāju, ka tā ir šī galvenā jēga un ar šo savu balsojumu, savu sasaukumu beigās mēs dosim skaidru signālu pārējai uz aprits ekonomiku, kas ir ne tikai nesteidzams, bet arī nepieciešams. Pesmēki. Paldies, Demis Nekārgungs. Viena minūte lūdzu jums. Paldies, priekšstādētāji. Jau desmito reizi pagājušajā nedēļas nogalē bija tā, ka jūras piekrastēm 7,5 tūkstoši brīvprātīgo piedalījās un savāca vairāk kā 11 tonnas atkritumu. Un, divreiz vairāk plasmas objektu nekā pēn. Šī iniciatīva, protams, ir nenoliedzami fantastiska un rezultāti bija augstām uh, bet eh, vienlaikus tas mums liek arī um, paraucīties uz eh, biedīgo realitāti. 80% atkritumu, kas ir eh, atrodami mūsu pludmales, ir pašu cilvēku atnest. Un vairāk kā 5% no tiem ir vienreizās lietošanas plasmasas produkti, ko izmantoši mūsu cilvēki. Ja mēs neko nedarīsim, tad pavisam drīz mūsu jūrās būs vairāk plasmasas nekā zīme. Tāpēc ir nepieciešami ambiciozi, vērienīgi pasākumi, ar kur palīdzību uh, novērst uh, to, ka plasmas turpmāk nonāk mūsu jūrās un okeānos. Plasma, protams, ir vērtīgs resurss, bet ir nepieciešama daudz uh, atbildīgāka un ilgspējīgāka um, attieksme attiecībā uz plasmas izmantošanu visā vērtību ķēdē, lai nenotiktu ekonomiska um, un um, ekoloģiska katastrofa. Ir nepieciešams samazināt CO2 izmešus, bet uh, katra pārstrādātā CO2 tona uh, ir līdzvērtīga tam, lai no nu, ielas, uh, ielām pazust vēl viens automobīls. Uh, izteiksmes ziņā. Ir nepieciešams sekmēt arī ražotāju atbildību. Un um, šis te mērķis, ko esam izvirzījuši, 90% pārstrādes mērķis, eh, piemēram, arī pudelēm ir jā, jāsasniedz. Paldies eh, referentam un, un arī komisijai par darbu. Man radies iespējas, ka mēs jau esam mm, sākuši uzturā nevilšas uz, uzņemt eh, plasmas jau ilgāku laiku. Torvald kungs, jums vārds. Paldies priekšstādātāji un paldies arī um, komisijai, kolēģi. Turpmākajos desmit gados mēs uh, saskarsimies lieliem izaicinājumiem, un um, plasmas būs viens no šiem lieliem izaicinājumiem. Sarunas par, par uh, šo problemātiku uh, Eh, ir eh, pielīdzināma tur veciem westerniem, Sergio Leonī, tur klasiskiem westerniem, eh, piemēram, ceļu starpā. Tātad ir, nu, piesacošo viņu filmu, ir laba plasmas, nevis slikta plasmas. Un vairumā gadījumu, protams, mums pilnīgi izvairīties no plasmas izmantošanas nav iespējams. Nu, piemēram, atsevišķi noteiktas lēcas, ja tās neizmantosim, tad arī nākotnē raucīties būs grūtāk. Bet, protams, ir arī slikta plasmasa tā neglītā plasmasā, kā piesārfot šo vestaļu. Be, un, lai risinātu šo problemātiku, jā, jāpaturprātā visi šie dažādie plasmasas paveidi un pielietojumi. Ja mēs tos varētu kaut kā klasificēt, tad es domāju, mēs jau būtu solīti tuvāk šiem izaicinājumiem. Bet nu, šā, šī izmeklēšana un klasificēšana, protams, ir komisijas pārziņā. Uh, arī nākamajam parlamentam ir tā, būs jāturpina strādāt. Un tad ir eh, plasmas, ko es sauktu par viltus vai ne, nepatieso plasmas, teiksim. Esmu nu, viesojis Norvēģijā. Norvēģijas atbildīgais vidas ministrs eh, pirms tam pāraudzīja Pilētikas eh, stadionu izbūvi Norvēģijā. Viņš sacīja, ka ļoti daudz nanomu plasmasas, piemēram, nonāk futbola laukumos, kur ir mākslīgais zālājs. Nu, tas ir viens piemērs šeit, nu, sliktajā plasmasā. Tomēr ir ļoti daudz arī vērtīgas, labas plasmasas, un visa šī diskusija, piemēram, Somijā novedus pie tā, ka, ka piemēram, um, tagad uh, vienreizējās uh, kafijas krūsīs taisa tikai no, no papīra, nevis no plasmas. Un nu, ir tāda plasmas, kas izšķīst ūdenī, kas arī mums var palīdzēt. Jādomā vairāk par inovācijām. Paldies, uh, Tormēl kungs. Um, tālāk, Alkenis kundze, pusotra minūte, lūdzu. Paldies eh, priekšstādātāji un eh, vēlos pateikties Rīgas kundzei par eh, teicamo veikumu. Paldies, Ietimērmēns kungs, jums ir prieks bijis sastrādāties ar jums. Šī ir otrā reize, kad mūsu rīcībā tagad ir tiesība akti, kur mēģina samazināt plasmas piesārņojumu. Iepriekš arī tie bija plasmas maisiņi. Nu, tas bija tāds neliels karš, kas mums te bija jāizka, jāizkaro. Timēna kungs, es runāju no no sirds. Un tagad eh, mēs tā metaforiski izsakoties, beidzot mēs, mēs redzam, ka grēcinieks nožēlo savus grēkus un saskata realitāti metaforiski izsakoties. Cilvēki ir eh, kļuvuši apdomīgāki un, un tagad visi vēl šo plasmasas samazināšanu. Un tas ir tāds pozitīvs populisms, ja tā to varētu nodēvēt. Šis tiesība akts tiešām nav slikts, bet tas eh, vienlaikus ir arī tikai pirmais solis, ka tas jāaptur prātā, bet nu cerams, ka šim pirmajam solim sekos arī citi. Ir jāpieliek uh, punkts šai piesārņošanai. Uh, katru minūti vesela um, smaga automašīna pilna plasmas atkritumiem tiek izgāsta jūrā. Un vēlos arī jūs brīdināt, uh, varbūt um, nemeklēsim tā, tādus pārlieku sarežģītus risinājumus ar bio bioloģiski nodāmo plasmas un tā tālāk, tas ir vienlaikus tā, tāds pats slasts kā parastā plasmasa. Un uh, plasmas, kas tikā nodās vidē, vienlaikus stādās arī mikroplasmasā, to arī nevajadzētu aizmirst. Tas nav tāds reāls risinājums. Un uh, jāsaka, ir diezgan liela konkurence, lai izstrādātu dzīvotspējīgas alternatīvas. Un turpināsim darbu, jo es domāju, ka šo cīņu mēs uh, visnotaļ varam uzvarēt. Paldies, uh, Boilens uh, kundze, divas minūtes. Paldies, priekšstādā kolēģi. Šodien mēs apstiprināsim šo direktīvu, kas ierobežos plastikas, plast, plasmas produktu apriti. Un eh, pateicoties referenta iznākums ir labs, neskatoties to, ka padomu mūsu ambīcijas piezemēja. Nu, vienlaikus nevajadzēja pārsteigties, šampanēt vēl vaļā nerausim, jo nu, taisnība tāda, kā lineārā plasmasas ekonomika nu, turpināsies, tur nekas daudz nemainīsies. Ir šajā direktīvā virkni pozitīvu pasākumu, tomēr vienlāks mums visiem jāatzīst, ka mēs esam tikai pašā ceļa sākumā. Jā, tad, protams, ir labi aizliegt plasmasas traukus, bet ir e, nepieciešams sistēmiskas izmaiņas, kas jāpanāk. Jāpaliek mums tam, ka 13 miljonu tonu plasmasas ir gadus nonāk okeānos un jūrās. Plasmas karotīdes, e, e, protams, tā teikt, frakinga um, izplatīšanai. Un līdz ar to, pat cik ir pieejama lēta. Uh, Nafta arī lēta plasmas tuvākā laikā nopriecinājusies. Ir nepieciešami ierobežošāki pasākumi. Mēs runājam par aprits ekonomiku, bet tas paliek tikai tāds skaists vārds. Jādomā par to, kā šo principu mēs iedzīvināsim realitātē. Teicām tas, ka šī direktīva vērš mūsu uzmanību uz uh, plasmas problemātiku, bet uh, mums absolūti ir nepieciešams uh, saprast, ka atbildes plasmas krīzi nav kādu Uh, individu attieksmi, ka mēs tagad pārstāstam lietot uh, salmiņus vai, vai izvērsīsim kampaņu par salmiņu aizliekšanu, ir ja nepieciešams radikāli mainīt uh, visu ražošanas sistēmu. Paldies, un tālāk pēdiķīnī kungs vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Nu, beidzot kaut ko labu ir izstrādājuši Eiropas Savienība, kas eh, bieži vien ir ļoti attālināta no eh, pilsoņiem. Tātad, nu, beidzot kaut kas, kas eh, tik tiešām atbilst pilsoņu vēlmēm un prasībām. Direktīva, kas ļaus attīrīt mūsu jūras un arī izvairīties no. Mm, Tā, lai 2050. gadā vairāk būtu plasmas nekā zivi mūsu jūrā. Uh, Eh, runājot par eh, pārtiks iesaiņojumu dažādām eh, plasmas kārbiņām, glāzītēm, nu tā tad visiem šiem produktiem jau ir vienreizēs lietošanas alternatīvas. Esam izlī, izvirzījuši lielus mērķus, tāpat jāskatās arī, kas nonāk mūsu pludmalēs, jo mums gal galā ir izdevies uzlikt tabakas nozarei maksāt par vākšanu, pārstrādi, cigarešu izsmēķiem. Es domāju, ka ir skandalos, ka šai direktīvā mums eh, nav iekļauti eh, pārliecinoši mērķi, lai pilnīgi noteikti samazinātu arī eh, plasmas pudeļu izskaušanu. 50 miljoni tonu plastikas pudeļu tiek saražotas katru gadu, nu tad uh, pēc 20 gadiem tad jau mums būs triljoni eh, plasmas pudeļu, kas viss nonāks mūsu jūrās. Un skandalozi ir arī, ka ir eh, deputāti, kuri eh, domā, ka šie inovatīvie risinājumi nav atzīstama tikai tāpēc, ka tie nāk no Itālijas. Nē, šīs politiskās grupas un uh, deputāti, kuri atbalstīja šo domu, viņiem ir jāuzņemas atbildība, jo viņi uh, traucējuši, lai mēs spērtu soli labākai nākotnē un uh, labākai aizsargātai videi. Eh, Domnā Gardīniju. Paldies. Melāns kundze, viena minūte. Paldies priekšētētāji. 18. gadsimta 19. gadsimta industriālā revolūcija ir radījusi progresu un arī būtiski ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi. Bet, nu, diemžēl arvien pieaugošais uh, ražīgums un produktivitāte, ko dzēna globalitāte, ir radījuši negatīvas sekas. Un planēta šobrīd slīkst plāstmas sakritumos, kas lielā mērā nāk no vienreiz lietojamiem produktiem un pārtikas iepakojuma. Nu, un tā pilnīgi noteikti ir uh, patērētāja sabiedrība, kas turpina attīstīties. Ir skaidrs, ka šis sarežģītais jautājums ir jārisina visos līmeņos, sākot ar ražotājiem, dalībvalstu līmenī, veltot līdzekļus pētniecībai, lai panāktu dažādus alternatīvus materiālus, tāpat arī, lai uzlabotu sabiedrības patēriņa paradumus, cieši iesaistot dalībvalstis un mudinot dalībvalstis darīt visu, lai novērstu, ka mums izveidojas sastais eh, kontinents no plastmasas. Paldies, Gardīnī kundze. Pusotra minūte. Paldies, eh, man pienāks pusotra minūte. Man eh, šķiet, ka ir skaidrs, ka ir šeit pārpratums, ka Pedičīnī kungs teica, jā, esam atteikušies no plastmasas vienreizēs lietošanas produktiem, bet ir vienreiz, vienreizēs lietošanas produkti no citiem materiāliem. Nu, ko tad iegūs vide? Nu, Tā tad, jā, mēs runājam par 25% Eh, ka tās ir pudeles, eh, kas nonāk mūsu pludmelēs, tās nāk no Āzijas, no Āfrikas eh, valstīm, bet jautājums ir pārāk steidzams. Ir jautājums, pie kura bija jāstrādā vienkārši un ar laiku. Tas viss tika darīts ļoti ātri tagad, tāpēc, ka Timerkan kungs ir sociāls spicen kandidāts. Nu, tāpēc vajadzēja, lai šitais smukais jautājums tiktu izskatīts un dot mandātu sociālistiem, bet mēs te nedrīkstam tagad darboties ar vēlēšanu tādiem lozungiem. Tā nedrīkst, jo aprites ekonomika ir daudz svarīgāka un ir, protams, arī, jā, nu, ir citas valsts teikušas labi, nu, mums būs vēlēšana lozungs pa brīvu un Itālija tad par to visu maksās. Bet tas nav godīgi, ka Itālija maksās smagāk, ir daudzas uh, kļūdas notikušas tajā, kā mēs esam uh, piegājuši šīm problēmām. Mēs nedrīkstam to, ka mēs pieļausim uh, uh, lielāku piesārņojumu, piemēram, ar slimnīcu atkritumiem, tā tad, nu, ir uh, jādomā arī par klīnisko pētījumu atkritumiem un citiem pielietojumiem. Paldies, Džolainen kungs, pusotru minūte. Jā, minūte un 30 sekundes tātad. Nu, jā, jā. Es te raugos uz šo jautājumu citādi nekā Gardīnī kundze. Priekšsēdētāja vietnieks Timermans un komisārs Vēla. Sirsnīgs veicu jūs par šo Eiropas uh, direktīvu, kas ierobežos plasmas produktu apriti. Un uh, šeit iedzīvotāji, atšķirībā no daudziem citiem jautājumiem, mums visam tādu atbalstu šeit. Un tas ir tāds, tāds redzams, uh, tā uzstāms panākums Eiropas vidas politikā. Un to vajadzētu arī proponēt mūsu e, priekšāšana kampaņā. Tā tas nav kāds e, populisms, tas ir reāls taustāms iznākums, ar ko palīdzību mēs ierobežosim e, vides piesārņojumu. Nu, un jūrā, protams, šīs plasmas atkritumi pārstāvāk no citiem kontinentiem. Tomēr ir pamatots, ka mēs, kā Eiropa, Eiropas Savienība, dodam labu piemēru citiem, ka, tad, tad, ko, var, ko var panākt ar dažādiem uh, aizliegumiem, un tad neatkarīgi no tās no jūras, tātad no Baltijas jūra, vidusjūra, jebkur cita jūra, tur samaz, samazināsies šīs piesārņojums. Un šī direktīva tāpat arī cēlās apzināšanos par to, mm, tātad, ka nepieciešami ilgspējīgi produkti, nevis vienreizās lietošanas produkti, ko izmanto tikai vienreiz, un pēc tam izmet. Ja? Nu, tāda pieeja vairs mūsdienās nedara. Daudz jādara arī tāpat arī, lai tātad ierobežotu iepakojumu, nepieciešami pārstrādājumi plasmas produkti un, un, un nevis tiek, tiek izmantot tādi, kas ievērojami apgrūtina pārstrādāšanu. Nu, un tāpat arī jāuzliek atbildība ražotājiem. Tā kā tā ir laba, labs vidas Eiropas saimnības tiesību akts, ko esam pieņēmuši šajā līdzsaturā. Pēters un Tālens, viena minūte. Plastik wordt absurd veel gebruikt in ons dagelijks. Paldies, priekšsēdētāji! plasmasa ir daudz par daudz izmantota mūsdienās, jo tā ir ļoti lēta. Nereti plasmasa tiek izmantota nekorekti. Un tā rezultātā plasmasa nonāk jūrās, jūras dzīvnieki to apēd, un tas viss kaitē videi. Tāpēc ir skaidrs, ka šī plasmasas zupa un plasmasas kalni ir jāapkaro. Nu, Pirmkārt, jau mums ir jāseko pie mūsu piekrastes, un ir ārkārtīgi būtiski samazināt saražotās plasmasas daudzumu. Jo mazāk saražosim, jo mazāk būs ko patērēt. Plasmas tiek ražot izmantojot naftas produktus. Nu, lūk, tā kā ja mēs varētu samazināt plasmasas ražošanu, tad varētu izmantot arī mazāk fosilā kurināmā. Un nu, tā rezultātā mēs būtu arī mazāk atkarīgi no naftas lielvalstīm. Tā kā tas viss būtu tikai lieliski galu galā. Paldies! Gerbrandes kungs, viena minūte. Paldies, priekšētētāji! Nu, tiešām lieliski, ka mēs te viens otram tā labsirdīgi paklapējam pa plecu, ja mums ir izdevies aizliegt eh, vienreiz lietojamos plasmasas produktus. Manuprāt, tas ir lielisks rezultāts, bet tomēr būtu jābūt kritiskiem arī pašiem pret sevi, ja paskatāmies uz eh, dažādajiem pasākumiem. Tie tika pieteikti jau 2010. gadā, kad tika izstrādāta uh, ceļa karti. Nu, tā kā ir pagājuši vairāk nekā astoņi gadi, lai šis eh, tiesību akts tiktu laukā no komisijas galvenās ēkas. Es gribētu teikt, ka mums trūkst steidzamības. Lietas nevajadzētu ļaut turpināt kā ierasts. Lauksaimniecības politika, kohēzijas politika, transporta politika un citas jomas ir jāmaina radikāli. izmantosim um, šobrīd pastāvošo kohēziju, lai varētu veikt steidzamus pasākumus un pāriet uz uh, tīrāku ekonomiku. Girbrandes uh, kungs, vai jūs pieņemtu zilās kartītes jautājumu no Eferidža kunga? Jā. Ja? Mm, paldies! Uh, par to, ka pieņēmāt manu jautājumu. Mēs visi esam viensprātis, ir jāveic izmaiņas, ir jāuzlabo apkārtējā vide, un tas viss ir ļoti svarīgi. Bet, lai mainītu ražošanu, vienmēr ir nepieciešams laiks, un jūs vairāk kārt uztvērāt to, ka jādarbojas steidzami. Vai jūs nepiekristu tam, ka Ja visu darīsim tik steidzami, tā rezultātā pazudīs darba vietas, un ja tā, tad cik darba vietu varam atļauties zaudēt? 500, 1000, 5000, kur mēs tam liksim punktu, kā mēs varam ņemt vērā arī ražotāju vajadzības, nevis tikai aklē aicināt uz pārmaiņām. Atbilde. Nu, manuprāt, šī ir tā atšķirība starp konservatīvajiem un liberāļiem. Es ticu progresīvai nākotnēji Nu, tas ir tāds pagātnes arguments. Mēs vienmēr esam dzirdējuši to, ka jaunās tehnoloģijas uh, liks mums zaudēt darba vietas, bet patiesībā nākotne vienmēr ir kļuvusi tikai gaišāka, un tāpat tas būs arī attiecībā uz tīrāku ekonomiku. Radīsies jaunas darba vietas, papildu darba vietas, un kā bonus būs arī tīrāka planēta, ko vēl var citu vēlēties. Paldies! Eikaut kungs, viena minūte. Paldies! Pirmkārt, gribētu teikt paldies Rīsas kundzei kā ziņotājai par lielisko darbu, cenšoties apkarot vienreizējās izmantošanas plastmasu. Lielisks solis uz priekšu, kā mana kolēģi Margareta jau norādīja. Ar komisiju jau ilgi esam cīnījušies, lai panāktu nepieciešamos pasākumus, un lieliski, ka tagad tas arī notiek. Bet svarīgi, protams, ir skatīties arī nākotnē, jo nesam panākuši vēl iecerēto. Komisija un Timermans kungs norādīja, ka esam uz ceļa tuvāka ilgtspējīgai nākotnei. Taisnība ir lieliski ierobežota vienreiz lietojamo plasmasu, bet mēs zinām, ka liela daļa plasmasas slēpjas iepakojumā. Komisija pirms eh, diviem gadiem runāja par iespējamo plasmasas nodokli, bet vairs neko par to nedzirdam. Ja palasu plasmasas stratēģiju, nu, tad ir skaidrs, ka vēl ar vienu ir daudz darāmā. Tāpēc tagad mums vajadzētu ne tikai svinēt līdz šim panākto, bet komisijai jau vajadzētu sākt runāt par turmākiem soļiem, lai mēs reāli varētu mazināt mūsu atkarību no plasmasas. Paldies! Amažie kungs, viena minūte. Paldies priekšādātāji. Līdz 2050. gadam Okeānos būs vairāk plasmasas nekā zivju, ja nekas nemainīsies. Un plasmasa kļūs par eh, galveno apdraudējumu jūras dzīvniekiem. Jau šodien miljardiem tonu plasmasas eh, atrodas okeānos un apkārtējā vidē. Ja nekas nemainīsies, eh, tad līdz 50 gadam būs saražoti vēl vairāki desmit miljardi tonu plastmasas. Tas ir vairāk nekā ir saražots līdz šim, jebkad. Nu, tā kā nu, jau mēs dzīvojam tādā plastmasas planētā. Un ir piedzīvot ievērojama ekoloģiska katastrofa. Plasmasas direktīva būtu varējis būt ļoti labs instruments, bet eh, nu, faktiski šobrīd tas ir tikai tāds mazs solītis pareizajā virzienā. Ir jārevolucionē pilnīgi viss un jārada jauns modelis, kas būtu brīvs no plasmasas. Es domāju, ka mums eh, faktiski būtu jākaunās par to, ko esam planētai nodarījuši. Un mums vajadzētu kaunēties uh, visu to sugu priekšā, kas slīkst mūsu radītajos atkritumos. Etriģa kungs, divi ar pus minūtes. Paldies, priekšādātāji! Es domāju, ka vienreiz lietojamās plasmasas direktīva netaisnīgi izturas pret uh, iepakojuma ražotājiem. Uh, piemēram, uh, tiek aizliegti dažādi produkti, kur tiek izmantots iepakots ēdiens līdznešanai. Un tas parādās uh, 2B pielikumā runa ir par plasmasas uh, salmiņiem, plasmasas uh, galda piedarumiem, šķīvjiem. Tie visi ir konkrēti produkti, nevis atsevišķa produktu kategorija. EPS ir vienīgais materiāls, kas ir ticis īpaši izcelts aizliegtajā sarakstā bet statistika, uz ko komisija ir balstījusi sev priekšlikumu, nedemonstrē, ka EPS pārtikas iepakojums radītu būtisku problēmu Eiropas Savienības pludmalēs. Dažāda veida ēdienu un dzērienu iepakojums un arī citi materiāli, tostarp arī EPS materiāli, veido tikai 4 līdz 6% no pludmales piesārņojuma. Aizliedzot EPS, aizliegums šādu veidu iepakojumam parādījās pašā pēdējā brīdī. Un tas nebija atrunāts parlamenta mandātā trilogam. Netika izplatīta atbilstoša informācija un arī pamatojums EPS iepakojuma aizliekšanai nav korekts. Komisijas skaitļi parāda, ka 31% no plasmasas piesārņojuma pludmalē ir dažāda veida plasmasas izstrādājumi tostarp arī EPS. Nu, nereti nav runa par plasmasu no iepakojumiem. Tie var būt celtniecības atkritumi, piemēram, vai ne veiniecības rīku atkritumi. Tā kā šis nav samērīgs aizliegums un ieguvums vidē būs tuvs nulēji. Ir nepieciešami pamatot pētījumi, jo tagad uh, gluži vienkārši uzņēmumi bankrotēs un pazudīs darba vietas. Tas ir fakts. Manā vēlēšana apgabalā. Uh, vairāk nekā 2000 darba vietu būs jālikvidē, ja viss stāsies spēkā. Simtiem uzņēmumu ir tieši skarti, un tūkstošiem iedzīvotāju Eiropas Savienībā varētu zaudēt savu ieņēmumu avotu. Ir jāveic atbilstošas darbības un jāsvītro EPS no aizlieguma saraksta. Un lūk, ir arī karoks no reģionu, kur liela daļa cilvēku zaudēs darbu, ņemot vērā šim piedāvāto. Paldies! Man čīnīkums viena minūte. Grācie, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs tiešām gribam stāties pretī mm, piesārņojumam jūrās ar plasmas piesārņojumu, ir jāsaglabā arī tomēr pozitīvs svirs efekts. Ir jādomā par diferenciētu atkritumu šķirgošanu un vākšanu Āzijas un Āfrikas zemēs, kuras tik tiešām ir atbildīgas par šo jūru piesārņojumu. Un uh, nepieciešams eh, noslēgt eh, brīvās eh, tirzniecības līgums tikai ar tām valstīm, kuras, ir, kuras atbalsta mūsu vīdes mērķus. Un mums ir jāsaprot, ka piesārņojumam nepastāv nekādas gaisa un jūras robežas. Dīvainā kārtā šādas tirzniecības, šādi tirzniecības līgumi veicina tikai sadarbību, neņemot vērā vīdi un veicinot nelegālu konkurenci. Un eh, ideoloģija šādai eh, direktīvai ir tāda. Tas, ko mēs darām šobrīd, ir diezgan apšaubāmi, un eh, tie būs strādājošie, kuri reāli jutīs šo ietekmu un maksās cenu. Yes. You... Zilās kartītes jautājums. Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? verehrter Kollege, Sie haben das Märchen erzählt. Nu, diemžēl pēdējās dienās tika mm, piešnāks dzirdēt, ka tikai Eiropa šodien nodarbojas jautājums, eh, vai eh, pasaules eh, plasmas lieguma karte jums ir pazīstama. Jūs ziniet, ka Indijā, piemēram, mm, tātad, kurš ir mm, sen jau pieņemts līdzīgs likums, kā mēs tagad apstāvam. Jūs to ziniet, ka Indijā ir šāds likums tā kā visiem. Dai dati di questa comunità europea risulta. 95% piesārņojuma un e, jūrās un e, okeānos nāk no Āzijas un Āfrikas valstīm. Tāda ir statistika. Tās tās pašas valsts, ar kurām mēs e, slēdzam tirzniecības līgumus, neizvirzot nosacījums attiecībā uz vīdi. Jā, papildus cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām un minoritāšu tiesībām. Un tas man šķiet ir tāda liela nu, neatbilstība. Uh, no Eiropas eh, Savienības puses, un eh, eh, tā ir tā lieta, ko es uzsvēru. Es neesmu pret vīdi, bet tas, kādā veidā darbojas šī kopiena, kas principā nefunkcionē. Paldies, un tagad pietikainenes kundze uz vienu minūti un trīs sekundēm lūdzu. Paldies! Šis ir ļoti labs atbilstošs solis vienreizējas plastmasas lietojumas samazināšanā, bet nu nekļūsim pārāk aizrautīgi un nedomāsim, ka esam atrisinājuši problēmu. Es domāju, ka komisija varēs nodrošināt, ka nākamie soļi aprits ekonomikas virzienā turpināsies arī tad, kad jaunā komisija būs stājusies pie savu uzdevumu izpildes. Ko es ar to domāju? Eh, Plastmas un eh, mikro un nanoplastika ir daudz smagāks problēmas, un tie nāk arī no citiem eh, avotiem. Tie tiek izmantot mazgāšanas līdzekļos, kosmētikā, mēslojuma iepakojumā. Uh, Un tā tad arī tur uh, rodas šīs mazās daļiņas, un tāpat arī citos materiālos tas viss ir. Ir jāatceras arī, ka būtiska daļa nāk no uh, riepām, tekstilizstrādājumiem, tāpēc es ceru, ka uh, komisija tik tiešām stāsies šajā līdera pozīcijā un ķersies arī pie citām jomām - tekstila ražošanas un attiecīgi arī pie pārtikas iepakošanas, jo te ir arī šī endokrīnē disruptora problēma. problēma un mums ir jāizmanto arī mm, oglekļa brīvs iepakojums, tā ka, nu, jādomā mums par daudzām lietām nākotnē. Paldies, eh, Dalī kundze, uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāji. Es arī sākumā gribētu pateikties referente, Jānu referentiem, Masimo Paulucci arī, ja mēs strādājām kopā, lai nodrošinātu, ka mums būs eh, tiesību akts, kas eh, risinās šos būtiskākos jautājumus. Katru minūti eh, smagā mašīna iegāž eh, veselu kravas kasti plasmas piesārņojumu jūrā, un tas drīz vien varētu dubultoties līdz 30. gadam. Šī vienošanās par vienreizē izmantojamo plasmasu ir labs, laba iniciatīva, tā tik tiešām um, izdarīs izmaiņas arī cilvēku mentalitātē, tas palīdz informēt patērētājs, īpaši jauniešus un bērnus, lai viņi būtu tādi zinošāki par esošām alternatīvām. Es uzskatu, ka te ir trīs jautājumi, kas mums ir jārisina. Pirmām kārtām jāveido stimuli plastmasas atkārtot izmantošanai, tai plastmasai, kas tiek izvejot no jūrām, teiksim, izga izgatavojot apaus, ir jau labi piemēri Tālāk jānodrošina, lai plastmasa jau sākotnēji nenonāk mūsu jūrās un okeānos. Tā tad ir nepieciešama sistēma, lai šīs pudeles tiktu savāktas un atkal pārstrādātas. Un tātad plastikas eh, pudeles, piemēram, varētu tikt eh, pārstrādāts, no tā varētu radot, ražot audumus, apģērbiem. Tālāk jāroda alternatīva pielietojuma plastmasai. Piemēram, tagad ir uzņēmums, kas eh, ražo uh, Mm, nazīšus, dakšiņus, tātad galda piedarums eh, un arī pat ēdamus. Tā tad ir nepieciešams veikt eh, papildus centienus. Eh, visiem ir jāstrādā arī politiskajām partijām, kurām ir liela atbildība nodrošinot mūsu jūru sakopšanu. Paldies! Bija laika, kad mēs visi gribējām valkāt uh, neilonu kreklu. No nu, tas bija 60. gadu sākumā. Uh, Viernik Rubika eh, kundze. Aktu kolēgas. Irsam Vraulik Mavrau. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pateikties vispirms Rīsas kundzei par eh, ļoti labu rezultātu, kā sarunu vedēji no liberāļiem ekon komitejā. Nu, jāsaka, man šis jautājums ir ļoti tūs. Mums ir bijuši mm, atšķirīgi viedokļi, kā risināt šo plasmas piesārņojumu jautājumu visā šajā periodā, kamēr vedām sarunas, un es visu laiku saprotu, ka tā nav pat plastmasa, kas ir problēma, bet tas, kā mēs ražojam un kā mēs to izmantojam. Un tāpēc mums ir nepieciešams atkārtot pārstrādāt, atkārtot izmantot. Tāpat jānodrošina, jāpanāk, lai mēs neizmestu plastmasu vidē, Īsts eh, risinājums eh, tik tiešām būtu inovācijas un ražošana, nepieciešama materiāla, kas ir videi draudzīgi. Tāds ir mans skatījums uz mūsu nākotni. Uh, Un domāju, ka tas ir samērā skaidri, ka Eiropas uh, pilsoņiem ir steidzami nepieciešama rīcība, un šī direktīva ir tāds mazs uh, atbildīgs solis, tāpēc aicināšu kolēģis atbalstīt šo direktīvu un uh, sākt atteikties no plastmasas. Rivazī kundze, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi! ir eh, pienācis beigt eh, šo izmetamās plasmasas invāziju. Mums vairs nav laika gaidāt, gaidīt, nevaram eh, gaidīt katru nedēļu. Krastā izmetas vaļi, ar kuriem ir kuņas un iekšas pilns ar plastmasu. Mums ir jāaptur šī plasmas nonākšana jūrās un arī gaisā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka uh, tiek izmantot arī šī putu polisterola uh, plastmasa. Dalību valstīm tagad vairs nav morāls uh, tiesības kavēties, tām ir jāīsteno pieņemtie pasākumi bez kavēšanās un uh, nedrīkst eh, pieļaut šo rūpniecības eh, šantāžu par eh, darba vietu zaudēšanu. Jāmaina šī patēriņa kultūra, jāveicina paplašināta ražotāja atbildība, ko mēs arī panācām, jāpaplašina princips piesārņotājs maksā, un uh, ir uh, pienācis laiks uh, to visu īstenot. Paldies, Hāzen, Kampas kundze, uz vienu minūti. Paldies, uh, priekšsādātāji! Jāsaka, tie ir jaunieši, kas eh, arī tāpat kā attiecībā uz vīdi, arī uz plasmas, plasta mums rīkoties, eh, kā Bojans Lāp, piemēram, kas eh, nāca klajā ar um, jūru, okeānu sakopšanas ideju jauni cilvēku uz planētas ieņem šo vadošo vietu un prasa aizsargāt zemi Tas mani pilda ar prieku, bet tāpat laikā arī ar kaunu, jo viņi tagad eh, vāc mūsu piesārņojumu, ko mēs esam pieļāvuši, ka tas nonāk okeānos, kas grauj mūsu bioloģisko dažādību. Eh, šie vienotie noteikumi vienreizējas lietošanas plastmasai ir labi, bet nepietiekami. Mēs eh, redzam, ka visā pasaulē ir piesārņojums no Coca-Cola pudelēm, Nestle, Marlboro un Liever Mars, Procter Gamble uzņēmumu Eh, ražojumiem. Tā tad eh, tie ir tie atkritumi, ko mēs atrodam visvairāk šajās satīrīšanas akcijās. Vides, eh, cilvēka, dzīvnieku veselību vairs nevar atļaut turpināt, pieļaujot uzņēmumu peļņas gūšanu. Agņokungs nākošais. Paldies! Mani satrauc, kā Eiropas Savienība šantažē Britu inovatīvo rūpniecību Ja mēs pieņemam šo atsauci uz okso sadalošos plastiku, tādā gadījumā mēs tad izvairīsimies no Eiropas Savienības pašas noteikumiem attiecībā uz aizliegtām vienām. Uh, ieskatieties rīča likumdošanā, un jūs nevarat uh, ignorēt paši savu pieņemto. 69. pantā komisija prasa Eiropas ķīmisko vielu aģentūrai izpētīt uh, okso sadalošos plastmasu, jo Tas varētu radīt mikroplastiku. Nu, pagaidām vēl pētījums nav pabeigts, bet pēc desmit mēnešiem pagājušā gada oktobrī viņi teica, ka viņi nebija pārliecināti, ka veidojas mikroplastika. Tātad, ja, ja tiktu rekomendēti ierobežojumi, tad eh, tur atbilstoši 70. un 71. pantam rīčo būtu jādarbojas divām komitejām un būtu jānotiek um, konsultācijām ar sabiedrību. Nekas tāds nav darīts, jūs pārkāpjat paši savus noteikumus, tāpēc šī atsauce 5. pantā uz okso sadalošos plasmasu ir jāizņem ārā. Paldies! Agņo kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Aukens kundas? Labi. Īsumā sakot, vai jūs noliedzat, ka okso sadalīšanās. Nav vienkārši, ka tā ir vienkārši sadalīšanās, nu, ka tas jānonāk dabā pēc simts gadiem, bet iespējams, ka oksoplastmasa ir visļaunākā no šiem produktiem, kas noārdās. Un es zinu, ka e, šī plastmasa ir ļoti tuva atkal riepa materiālam, tāpēc mēs prasam aizliegumu šai oksoplastmasai. Vai Jūs eh, varat noliegt to, ka oksoplastmas eh, sadalās, vai tiešām jūs domājat, ka tas tā nenotiek un nerodās šīs mazās daļiņas? Eh, es pilnībā to noliedzu, jo jūs jaucat okso sadalošos ar okso biosadalošos. Un tā vairs nav plastmasa, kad šī, šis process ir pagājis. Un man ir zilā kartīte. Uh, Eh, izgatavota manā vēlēšana apgabalā, šajā uzņēmumā, par ko es runāju. Pēc pieciem gadiem eh, no tās nekas vairs nebija palicis, ka to atstāja dabā. Paldies! Delai kundze. Pusotra minūte. Priekšsēdētāji, eh, komisārkungs, kolēģi, okeāna piesārņojums ar plastmasu ir smags jautājums. Mums jābūt ambicioziem, un es domāju, ka uh, iestāžu vienošanās ir laba. Tur ir ņemtas vērā iespējas aizstāt plasmasu, un uh, mēs virzamies progresu virzienā. Gribu pateikties referentē Rīzes kundzei un uh, ēnu referentiem par veikto darbu. Es nerunāšu par priekšlikumiem šajā tekstā. Es atbalstu vispārējo teksta virzību un uh, pozitīvi vērtēt plastmasas aizliegumu tieši okso noārdošās plastmasas jomā, jo tas veido piesārņojumu visur. Diemžēl gala tekstā nav ideja par to, ka nepieciešams norādīt, ka visiem šiem atzinumiem uz plasmas aizliekšanu jābalstās uz zinātniskiem pētījumiem, jo Ir uzņēmumi, eh, eh, kas pieņem šo aprits eh, ekonomiku koncepcijas, ko tie ir pieņēmuši, un uzņēmumi investē jaunos inovatīvos risinājumos tomēr. Mums ir e, jādara e, labāk, un mums ir pienākums nodrošināt, ka mēs e, šīs ambīcijas arī attiecīgi aprīkosim ar nepieciešamajiem resursiem. Paldies, Bonafē, Bonafē kundze! Paldies jaunieši, kas iziet ielās pēdējās nedēļās. Viņi ir prasījuši, lai mēs steidzami rīkotos un lai steigtos nodrošinot ilgspējīgumu. Un tā Eh, Eiropa eh, reaģē un eh, rīkojas cīņā pret piesārņojumu ar plastmasu, Tas attiec ne tikai uz jūru, okeāniem, bet arī uz uh, vidusjūru. Ar šo jauno direktīvu mēs uh, aizliegsim vienreizējušas lietošanas uh, produktus, uh, kas ir uzskaitīti sarakstā, kas ļoti piesārņo jūras, un tur jau pastāv alternatīvas ja uh, tirgu uh, pārstrādājams, ilgāk izmantojams. Tāpat laikā uh, stimulēsim arī. Uh, pārstrādāts plasmas izmantošanu produktos, arī, teiksim, dzērienu pudelēs. Tātad šobrīd mēs eh, sparam būtisku solus priekšu pārējā uz aprites ekonomiku. Uh, Un Eiropā esam sapratuši, cik tas ir svarīgi, lai mēs varētu saglabāt uh, savu pilsoņu labklājību, aizsargāt vidi un lai mēs varētu turpināt būt konkurētspējīgi pasaulē. Tas būs garš process, jums ir jāmaina savi ražošanas patēriņa modeļi, bet es domāju, ka tas ir vienīgais ceļš, kas ir mūsu priekšā. Tālāk, eh, Gambus eh, kungs, pusotra minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšstādātāja komisāra kungi, kolēģi! Arī es no savas puses vēlos uzteikt eh, referents darbu, Rīsas kundzes darbu, kā arī Florence kunga, mūsu ēnu referenta veikumu. Smag strādāts pie šī faila, un um, tagad um, kopā ar tādiem citiem tiesību aktiem, tādiem kā, piemēram, ostu uzņemšanas iekārtas, kurš tiks pārstrādāt atkritumi, šis dosie veido būtisku aprits ekonomikas tiesību aktu sastāvdaļu. Mūsu iedzīvotāji ļoti labi apzinās šo problēmu ar plasmas atkritumiem. Ir tādi, kas vēlētos vispār aizliegt plasmas produktu izmantošanu. Nu, jābūt gan pragmatiskiem. Ir jomas, kurās pagaidām trūkst alternatīvu. Tad arī mana politiskā grupa vēlas, lai būtu vairāk investīciju nozarē, lai būtu investīcijas jauninājumos, inovācijās, kas dot mums piekļuvi alternatīviem produktiem, vidē draudzīgākiem produktiem, kas varētu aizstāt plāsnes. Mums ir jāmazina nospēdījums, ko atstājam uz eh, vidē ar savu, savu bezatbildīgo rīcību, bet ceļā uz eh, aprīts ekonomiku pavarās eh, lielas iespējas arī jaunām darba vietām. Jaunas darba vietas, kurām būs pievienotā vērtība, kas palīdzēs arī atlapt mūsu rūpniecībai. Tā ir visu mūsu eiropiešu atbildība. Arī tie, kas balsos parlamentu vēlēšanās, un cerams paudīs atbalstu tām partijām, kas strādā pie pie tā, lai pārietu uz uh, ilgspējīgu vidi ne tikai no uh, vides, bet arī no ekonomiskā viedokļa raugoties. Paldies! Uh, tālāk, uh, nākamā runā tā viena minūte. Paldies! Ir skaidrs, ka ir nepieciešams risinājums plasmasas piesārņojumam. Citādi tādi attēli, kad vaļa iet bojā dēļ plasmasas piesārņojuma tikai pieaugs. Arī vidusjūra nu jau ir kļuvusi par izgāstuvi. Uh, Un tur ir ārkārtīgi liels mikroplastmasas koncentrācijas līmenis. Vienreiz lietojamās plasmasas produkti tiks aizliegti sākot ar 21. gadu. Nu, tās ir vairāk nekā 60% no pla plasmasas piesārņojuma jūrās. Tas mazina bioloģisko daudzveidību, un šī plasmasa ir atrodama arī zivīs, ko mēdam mēs paši. Uh, Uh, šis ir pirmais solis pārējai uz jaunu ražošanas modeli, jaunu patēriņu modeli. Ir labāk jāražo un labāk jāpārstrādā izmantotie produkti. Es gribētu uzsvērt, ka plasmasas ražošanas nozarei burtu jāsadz arī sava daļa izdevumu okeānu uzkopšanai. Šeit darbojas piesārņotājs maksā princips. Uh, Nu, nu, plasmasas eh, ražotāji pārāk ilgi uzskatījuši planētu par savu izgāstuvi. Ir jādomā ne tikai par nākamajām paudzēm, bet arī par mums pašiem, jo šis ir tas brīdis, kad vēl varam apturēt piesārņojumu. Nu, paldies! Nākamais runātājs ir Kristofers Stefjānešs. Paldies, priekšstādētāji! Plasmas atkritums samazināšanās sevišķi mūsu okeānos ir būtiski nepieciešami. 8,85% no atkritumiem, kas tiek atrasti jūrās un okeānos, ir tieši plasmasa. Jābūt realistiem, jāsaprot, ko tad nozīmē šis priekšlikums. Nav jau tā, ka tagad rīt vai parīt eh, šīs plasmasas sāls okeānos pazudīs. Nebūs tā, ka mūsu piekrastes eh, un, un pludmales visur paliks tīras. Eiropa kaut kā ir atbildīga tikai par nelielu plasmasas eh, atkritumu īpatsvaru pasaules okeānos. Vairums no šiem atkritumiem tur nonāk no Āzijas un Āfrikas. Piecas um, Āfrikas, uh, tad Āzijas valsts kopā saražo lielāko daļu atkritumu. Dažs varētu sacīt, ka Eiropa tad nav nekādas atbildības, bet tā vis nav. Mums ir milzīga atbildība rādīt piemēru. Jārāda tas, um, kādi ir izcinājumi. Bet vienlaikus mums ir jāizliedz arī um, tās produktu kategorijas, kuras tiešām ir to